So, dear colleagues, please take your seats. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet viet, savas vietas. Ihre Plätze ein. Ich möchte Ihnen zum Anfang zwei Mitteilungen machen. Vispirms man ir divi paziņojumi. Pirmkārt, koordinātoru sēdes protokols jums visiem ir izdalīts. Un, ja mēs neseņemsim nekādus grozījumus līdz uh, šīs dienas beigām vai rītdienas sēdes sākumam, tad uh, protokols tiks uzskatīts par pieņemtu. Otrakārt, mēs koordinātoru sanāksmē vienojāmies, kā balsosim par visiem grozījumiem elektroniski ir paredzēts daudz balsojumu, tas prasīs ilgu laiku. Sākumā aptuveni stundu mēs izmēģināsim, vai būs iespējams visus dokumentus pieņemt šodien, ja nē, tad balsošana turpināsies rīt no rīta, kā tas arī paredzēts. Uh, ja mums izdosies visu nobalstot šodien, tad, tad rīt sanāksme nenotiks. Man vēl ir pāris paziņojumi. Jā, mēs balsojam elektroniski. Es uh, teikšu, sākam balsot, beid, beidzām balsot un uh, parastā procedūrā. Otrakārt, šu, šīs, dien, šīs pēcpusdienas sēde tiek pārādīta internetā. Tas nozīmē, ka arī ārpasauli var mūs redzēt, tādēļ esat lūdzu laipni un pieklājīgi viens pret otru un pret mani. Mums nav jākaujās, mums jau tā ir pietiekami daudz sarežģījumu mūsu dzīvē. Ja esam gatavi, tad. Uh, veiksim vienu izmēģinājuma balsojumu, lai redzētu, cik balsotāji ir šeit zālē. Sākam balsot. Lūdzu, izmantojiet balsošanas iekārtas. Un balsojam tikai elektroniski. Ja kādam nav līdzi balsošanas karte, tad jūs nevarat piedalīties balsojumā. Alberto jūs pēc brīža informēs. Tātad līdz šim um, balsojumā ir piedalījušies 24 deputāti. Beidzam balsot. Also, ich wiederhole nochmal von der PP. Äh, es atkārtoju vēlreiz. 14 Eiropas tautas partijas deputāti var piedalīties balsošanā. Tātad beidzam balsojumu. Lūdzu, uh, balsojiet tagad tikai Eiropas tautas partijas grupas deputāti, lai mēs pārbaudītu, ka jūsu nav par daudz ir 13 deputāti. Tātad vēl viens var pievienoties. Un tas ir mans uh, priekšsēdētāja vietnieks. Tagad lūdzu balsojiet visi sociālistu grupas deputāti. Lūdzu piespiediet attiecīgo pogu. Deviņi, tātad viss kārtībā. Citu, citas politiskās grupas nav tik plaši pārstāvēts, līdz ar to mēs viņu klātbūtni, klāt esamību nepārbaudīsim, jo tas nav tik būtiski. Tagad pārbaudīsim, vai, vai nav balsojuši kādi, kas nav tiesīgi to darīt. Viss ir kārtībā. Tagad pārējām pie mūsu pirmā balsojuma. Tas ir mutiskais jautājums par Dēvida Mārtīna ziņojumu par nolīgumu ar Kariforumu. Uh, vēl viens paziņojums. Kā jūs zinat, mums ir padziļinātā sadarbība ar attīstības komiteju šajā jautājumā un turklāt mums Mums nav jābalso par attīstības komitejas punktiem šajā gadījumā. Tas ir tikai jūsu zināšanai. Tātad eh, attīstības komiteja. BCDF KLMNO punktus atbalsta un arī 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 20 un 21 uh, punktu atbalstu. Lūdzu. Sorry, uh... Es atvainojos. Man ļoti iepriecina attīstības komitejas viedoklis Es saprotu, ka mums ir sadarbība ar šo komiteju tikai piekrišanas procedūras ietvaros, nevis par jautājumu. Mums uh, un par rezolūciju. Mums taču nav padziļinātā sadarbība par rezolūciju. Uh, iepriekš pieņemtais lēmums ir šāds. Ir padziļināta sadarbība starp divām komitejām uh, tā vienojās mūsu vadība, bet tas ir mēs esam vadošā komiteja, un mēs piekritām bez balsošanas ņemt vērā attīstības komitejas uh, grozījumus. Un tas ir tikai informācijai, ko es teicu. Also, weil damals in der Entscheidung der Konferenz der Präsidenten gesagt worden ist, dass beide. Tātad priekšsēdētāja konference nolēma, ka abas komitejas sagatavos kopīgu rezolūciju, un tādēļ mēs arī ievērojam šādu procedūru. Ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumu. Tas ir tikai jūsu informācijai, jums par to nav jābalso. Es tikai informēju par to, ko dara attīstības komiteja, un tagad balsosim par rezolūciju. Mm, vispirms par mutiskā jautājuma projektu, par pirmo kompromisa grozījumu balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Es tagad lūdzu, lai viens sociālists izņem savu balsošanas karti, jo ir par daudz sociālistu balsotāju. Viens par daudz. Mēs tagad balsojam par mutisko jautājumu. Es atkārtoju vēlreiz, godātie kolēģi. Godātie kolēģi, lūdzu, mums ir 850 balsojumi, kas stāv mūsu priekšā. Lūdzu, ieklausieties manī kā priekšsēdētājā. Protams, mēs varam kļūdīties balsošanas procedūrā, bet šobrīd mēs balsojam par mutiskā jautājuma projektu par pirmo kompromisa grozījumu. Jums uh, visi šie projekti ir eh, jūsu dokumentu mapēs, un par to mēs arī tagad balsojam. Auf der ersten Seite, auf der ersten Seite steht. Tātad pirmajā lapusē tas ir redzams. Uh, Priekšsēdāt, vicepriekšsēdētājs kundze, lūdzu nerunāsim visi vienlaicīgi. Es tātad atkārtoju vēlreiz. Tagad mēs balsosim par būtiskā um, jautājuma projektu un pirmo kompromisa grozījumu. Sākam balsot. Die Abstimmung ist beendet. Beidzām balsot. 27 deputāti ir balsojuši, 17 pār 10 pret. Un tagad mēs pārējām pie grozījumiem uh, rezolūcijas projektam. Nē, es atvainojos, vispirms mums ir jābalso par vienu palikušo grozījumu, jo visi pārējie ir atsaukti. Nē, es atvainojos, mēs balsojam par mutisko, grozīju, mutisko jautājumu kopumā, jo visi grozījumi ir atsaukti. Die PPE hat ein zu viel. Die PPE bitte. Europas tautas grupa partijas grupai viens balsotājs ir par daudz. Lūdzu, izņemiet šo kartīti no iekārtas. Beidzam balso 23 par, 2 atturās, tātad pieņemts. Tagad grozījumi rezolūcijas projektam. Pirmais kompromisu grozījums. Beidzam balsot. 25 par balsis, neviens nav pret pieņemts. 17. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 12 pār, 13 pret noraidīts. Okay, Entschuldigung. Wir kommen zum Änderungsantrag 18. Abstimmung eröffnet. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divi pār, 18 pret, 5 atturās noraidīts. Wir kommen jetzt zum Änderungsantrag 21. Nākošais 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums. Sākam balsot. Abstimmung geschaltet. Daudz partijas grupai viens par daudz. Beidzam balsot. 14 pār 14 pret noraidīts. 26. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 12 pār 16 pret noraidīts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 11 pret pieņemts, 31. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, pirmais mutiskais grozījums. Vai ir kādi iebildumi pret to? Ja tādu nav, tad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit trešais grozījums sākam balsot. 33. Beidzam balsot par to. Noraidīts. Varbūt mana, mans balsošanas saraksts nav pilnībā aktualizēts. Uh, ir dažādi šī saraksta varianti, bet šeit nav paredzēts balsojums pa daļām. Es uh, pieturos pie balsošanas sarakstu, ko ir sagatavojis sekretariāts, un par 33. grozījumu šeit nav paredzēts balsojums padaļām. Es nezinu, kādas, uh, kāda saraksta ir grupu rīcībā, bet šeit nav paredzēts dalīts balsojums. Priekšsēdētāji, mēs pieprasījām balsojumu pa daļām, bet es nezinu, kas pēc tam notika. Uh, Mēs pieprasījām šādu balsojumu jau diezgan sen. Un es nezinu, kas pa šo laiku ir noticis, jo bija, jo bija dokumenti arī ar balsojumu pa daļām, un tagad nezinu, ko sekretārs izdarīja. Mēs nobalsojām pret šo grozījumu. Tagad man sekretariāts nu pat informēja, ka jūsu pieprasījums tika iesniegts par vēlu un šeit nav balsojums pa daļām noticis, bet šis grozījums tā kā tā ir noraidīts. Tagad pārējām pie 34. grozījuma, sākam balsot. Trīsdesmit ceturtais. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. papastāmkos kungs šķiet piedzīvo jaunus, ar, arvien jaunus pārsteigumus. Tālāk balsojam par 37. grozījumu. Beidzam balsot, pieņemts. 38. grozījums sākam balsot. Beidzām balsot, pieņemts. 39. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums sākam balsot par to. Beidzam balsot. Pieņemts. Eh, par 41. mēs vēlētos lūgt balsojumu pa daļām, ja tas ir iespējams, un arī par eh, uzsvert to, ka dabas bagātību pārpilnība var rosināt attīstības valstīs eh, korupciju un neliederīgu resursu izmantošanu. Ja iespējams, tad par šo daļu balsot atsevišķi. Kristofer, vai tas bija tas, ko jūs vēlējāties? Tā tad par 41. grozīmē šeit runāja. Zina, ka ir liela atšķirība starp valsts uh, finansējumu un subsīdijām lauksaimniecības atbalstam. Priekšstādētājs. Es uh, nākšu klajā ar šādu priekšlikumu. Man ne, manā balstošanas sarakstā nekādu balstojumu pa daļām nav uh, paredzēti, bet es esmu ļoti iecietīgs un tādēļ aicinu balsot par šo minēto tekstu kā par mutisku grozījumu. Ja neviens pret to neiebilst, tad tā mēs arī darīsim. Tātad par pirmo daļu balsojam vispirms. Beidzam balsot. Pieņemta pirmā daļa. Tagad par otro daļu balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa ir noraidīta. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir otrais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Es atvainojos. Attīstības komitejas grozījums numur 3. Sākam balsot par to. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromissänderungsantrag Nummer 2. Tagad balsojam par otro kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Be, sākam balsot vēlreiz. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 50. grozījums atkrīt, un līdz ar to mēs pārējām pie 54. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar nelielu vairākumu. 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums. Eiropas Tautas partijas grupa ir nolēmusi atbalstīt šo kompromisu grozījumu un arī septīto kompromisu grozījumu. Es tikai gribu pa informēt kolēģus par to. Tātad mēs atbalstam piekto un septīto kompromisa grozījumu. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti labi, bet tomēr mums ir jābalso par piekto kompromisu grozījumu, saka priekšsēdētājs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kā jūs redzat, šīs grozījums ir pieņemts. Tas nozīmē, ka 61. grozījums atkrīt, un mēs pārējām pie 6. kompromisa grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Mm, un šīs kompromiss ir noraidīts. 64. grozījums. Sākam par to balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsojam par 77. grozījumu. Viens balsotājs mums ir par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. grozījums. Sākam balsot. Eiropas Tautas partijas grupai viens balsotājs par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Attīstības komitejas ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Attīstības komitejas piektais grozījums. Sākam balsot. Eiropas Tautas partijas grupai viens balsotais par daudz. Beidzam balsot, noraidīts. 82. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromisu grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar nelielu balsu pārsvaru. 84. grozījums. Sākam balsot. Eiropas Tautas partijas grupai viens balsotājs atkal par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Robert, man vienkārši tā iekārta, kas man ir uz galda, visu laiku norāda, ka viens balsotājs tautas partijas grupai ir par daudz. Es nezinu, kurš ievieto savu baltošanas karti, kurš ne, bet viena karte ir par daudz. Mana priekšstādātājs vietniece Vortmana Kola var apliecināt manas teikto. Kompromisa grozījums numur 11. Sākam balsot. Es atvainojos, mums vēl jābalso vēl vienreiz par 84. grozījumu. Man šķita, ka esam nobalsojuši par to, bet tā tas nebija. Tātad sākam balsot par 84. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to pārējām pie 87. un 88. grozījuma, kur ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti abi grozījumi. 90. un 91. arī ir identiski. Balsojam par tiem. Beidzam balsot. Pieņemti. Mutiskais grozījums. 20. punktam. Vai ir kādi iebildumi pret to? Ja iebildumu nav, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais 92. grozījums. Vai ir kādi iebildumi par to, ka mēs balsojam blokā no 92. līdz 97. grozījumam? Ja nav iebildumi, tad balsojam par visiem šiem grozījumiem kopā. Nē, tomēr balsosim atsevišķi. Balsojam par 92. grozījumu. Beidzam balsot noraidīts. 93. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 97. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 98. un 99. ir identiski. Balsojam par šiem grozījumiem. Beidzam balsot. Abi šie grozījumi pieņemti. 12. kompromisu grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pār 4. 14 pret noraidīts. Tagad balstojam par simto grozījumu. Sākam balstot. Beidzam balsot. 17 pār, Tātad pieņemts. Tagad ir uh, attīstības komitejas pirmais grozījums, bet šķiet, ka tas vairs nav spēkā. Sekretariāts arī apstiprina, ka šis grozījums ir atsaukts. 104. arī ir atsaukts, tagad balsojam par 105. grozījumu. noraidīts. A apsvērums, pirmais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Atkrīt, noraidīts. E apsvērums, ne, otrais grozījums D apsvērumam sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums F apsvērumam sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. piektais ir atkrīt, sestais grozījums H apsvērumā. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beendet. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pārējām pie noslēgumu balsojumu. Uh, deputāte lūdz divu minūšu pārtraukumu, lai varētu izvērtēt situāciju. Priekšstādātājs saka labi. Piekrītu, jebkura grupa var prasīt pārtraukumu šādā sarežģītā balsojumā. So, liebe Kollegen, hat die eh, Godātie kolēģi, vai esat gatavi noslēguma balsojumam? Labi, pārējām pie balsošanas, sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 12 pret, neviens neatturas. Līdz ar to rezolūcijas projekts ir apstiprināts. Glückwunsch, David, wobei ich das Gefühl habe, so richtig glücklich bist du mit diesem Objekt. Redzam. Un tagad uh, jums uh, varētu rasties iespējas, ka jūs tomēr nesat pilnīgi apmierināti ar to gala rezultātu, kas, ko jūs esat panākuši. Tagad lūdzu pāriesim pie nākamā balsojuma Un tas ir balsojums par ieteikumu projektu pieņemšanu piekrišanai. Un nu, tas ir tikai vienreizējs balsojums un sākam balsot. Beidzam balsot. Ar 15 pār un 13 eh, pret tas ir pieņemts. Pāriem pie 16. darba kārtības punkta. Un tas ir atspērienu punkta ekonomisko partneru attiecību nolīgums starp Eiropas kopienu un Kodivāru. Man tagad jums ir jautājums. Pirmais balsojums aizņem 45 minūtes. Gut, okay, okay. Also. Vai mēs varam turpināt varbūt drusku veicīgāk? Tātad balsām par mutisko jautājumu. Un sākam par to balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un ja jūs drusciņā ātrāk spiestu tās pogas, tad mēs varētu arī ātrāk nobalsot. Es nevaru beigt balsojumu, kad visi nav vēl nobalsojuši. Otrais grozījums. Sākam balsot. Apšķirmu beendet. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. At, noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. 15. sākam balsot. Doch, doch. Beendet. Beidzam balsot. 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Rezultātā 17. pieņemts, tālāk pārējiem pie galīgā balsojuma, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 pār. 10 atturējušies, neviens nav pret. Un tagad balsojam par uh, visu rezolūcijas uh, priekšlikumu blokā ar visiem grozījumiem. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beendet. Angenommen. Änderungsantrag 10. Desmitais grozījums sākam, tas atkrīt, 11. arī atkrīt. 12. pa daļām, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot, pieņēmts otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromisa grozījums AM1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Robert, jūs vēlēties ko teikt? Jā, šķiet, ka mēs vienojāmies. Es par to neesmu īsti pārliecināts, bet gribu pārliecināties par mutisko grozījumu, par kompromisu divi ar pārējām grupām. par to, ka EPA ir jāizveido atbilstoša monitoringa sistēma, e, kurā tiktu iekļautu parlamenta grupu e, pārstāvi un tiktu noteikta inte komitejas vadošā e, loma un konsekventi tiktu ievērota uh, um, tirzniecības politika un tā tālāk un tā tālāk eh, tiek lasīts mutiskais grozījums, kura diemžēl turkiem nav. Tātad tas ir mutiskais grozījums. Tā tad tagad mēs balsojam par eh, kompromisu divi, vai tā ir tiesa, Roberts, par to jūs runājāt? Bet man liekas, tas bija sestais gro eh, kompromisu grozījums. Balsojam par kompromisu grozījumu divi, bet uh, uzskatīsim, ka par sesto jūs esat jau izteicies. Uh, Ugānas parlamenta delegācijas pārstāvi pie mums viesojas. Mums ir liels prieks, pats parlaments spīkers ir šeit, un mēs pašlaik uh, dass Sie äh, an unserer Abstimmung teilnehmen und dass Sie sozusagen die Chance Nu- Un mm, ļoti jauki, ka jūs atrodaties šeit, kad notiek balsojums, eh, kas eh, ir svarīgs arī jums. Tātad tagad par otro kompromisu grozījumu balsojam. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 25. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. divās daļās pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. N noraidīts. 3.1. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 3.2. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mutiskais grozījums. Vai ir kādi iebildumi? Ja nē, tad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. Atkrīt. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Mutiskais grozījums numur viens ir iebildumi. Nav, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un 46. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis grozījums 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13 par 13 pret noraidīts. 52. Sie 51. 51. jau ir nobalsots, mums par to nav jābalso, jo tas bija iekļauts blokā. 52. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Erika, lūdzu, jūs gribētu ko teikt? Priekšsēdētāji, es vēlējos teikt sekojošo. Ja piektais kompromiss būtu atkritis, eh, vai tad mums būtu jābalso par 51? Nu, balsošanas sarakstā tas ir iekļauts blokā un mums bija balsojums blokā. Tas bija pirmais balsojums, un tāpēc tas vēlreiz nav jābalso. Un tālāk 54. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Nā. Pieņēmums. Tālāk balsojums tad pa daļām par 59. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. Sākam balsot. 65. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 73. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad mums ir kompromis grozījums numur 6. Un tas ir tas mutiskais grozījums, kuru pirms tām nolasīja Roberts. Vai ir kādi iebildumi pret to? Nē, tādā gadījumā mēs balsosim par to, kāds tas ir. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņdesmit sestais sākam balsot. 86. beidzam balsot. Noraidīts. 87. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 89. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 90. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērumi pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais atkrīt līdz ar to. Trešais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sešpadsmit par, vienpadsmit pret, tātad pieņemts. Un tagad mēs nonākam pie Un šis balsojums ir par atspērienu punktu ekonomisko partneritības nolīgumu starp Eiropas e, kopienu un Centrāla Āfriku. Mēs sākām ar e, mutisko jautājumu projektu kompromiss teksts atbilst pirmajam pielikumam. Sākam balsot. Sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot. Geschlossen. 13 ja, 14 nein, das ist abgelehnt. 13 par 14 pret noraidīts. Also ich werde vom Sekretariat gerade darauf hingewiesen, aber das können wir jetzt eh nicht ändern. Sekretariāts äh, man ziņo, ka mēs varam to grozīt. Hören Sie mir bitte einfach. Vienu mirkli, lūdzu. Dadurch, dass die... Lūdzu, uzklausiet mani, ņemot vērā to, ka kompromiss ir noraidīts. Ir iespējams, kas ar sākotnējo tekstu mēs pārsniedzam 27 atvēlētās rindiņas, un tāpēc šī iespēja pēc balsojuma rezultāta ir reāla, un administrācija ir jālemj. Un tad var izrādīties, ka mums, mūsu rīcībā nav nekā. Rezolūcijas priekšlikuma projekts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pār 13 pret pieņemts. Pagaidiet mazliet. Vicepriekšsēdētāja man kaut ko norāda, kas man būtu jāapspriež ar sekretariātu šobrīd. Maybe never original, but nevertheless maybe we have to do the final vote. Final vote. Final vote if you want, yes. yes. yes. yes. yes. Gut, ich bitte um Entschuldigung. Ist mir jetzt, ist mir jetzt durchgerutscht. Seien Sie so lieb und gehen nochmal zurück. Äh, atgriezīsimies pie motiskā jautājuma. Paldies, vicepriekšsēdētājs kundze. Mums ir jāatgriežas pie motiskā jautājuma projekta, tāda kāds tas ir grozīts. Sākam balsot.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 Pieņemts. Tālāk 19, 18. Eh, grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais eh, mutiskais grozījums iebildumi. Priekšsēdētāji, prie, eh, priek, mēs piedāvājam Mēs vēlamies norādīt, ka mēs nesam saņēmuši e, e, paragrāfam, e, paragrāfā atbild šīs, šī paragrāfa sakarā. Vai kāds iebilst? Grozījums netiks likt uz balsojumu, mēs liekam uz balsojumu 19, to sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. Sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot. Angenommen. Pieņemts. 23. Eröffnet. 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. Beidzam balsot pieņemts. 20, 20, 25. divās daļās sākam balsot. Pirmā daļa, beidzam balsot, noraidīts otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, 26. Um, grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. divās daļās, pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ļoti, ļoti ar nelielu pārsvaru 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums numur 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. sākam balsot. Beidzam balsot balsots 37. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums numurs 4. Sākam balsot.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 Eröffnet. Sastais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Geschlossen. Abgelehnt. Beidzam balsot. Noraidīts. Die 45. Eröffnet. 45. Sākam balsot. Geschlossen. Angenommen. Können pieņemts. Vai jūs varētu varbūt spiest pogas ātrāk, jo e, zināms laiks pariet, kamēr ekrāns iedegās. 48. sākam balsot. Atvainojiet, e, šis e, grozījums atkrīt. Jā, jā, jā, es habe mich eben schon verbessert, jā. E, tik tiešām nav spēkā šis grozījums, atvainojiet, tālāk kompromis grozījums septiņi. Sākam balsot. Lassen. Beidzam balsot. Apgelehnt 14 jā. 14. Noraidīts 14 pret 14. Änderungsantrag 48. Abstimmung eröffnet. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piecdesmit trešais atkrīt, piecdesmit ceturtais arī. Piecdesmit piektais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot. Die 60. Eröffnet. 60. sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot. Noraid, noraidīts. Jā, öffnet. 61. Geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Un mēs pārējām pie mutiskā grozījuma numuru 2 iebildumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pret 14 noraidīts. 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar divu balsu pārsvaru noraidīts. Tālāk desmitais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. nav spēkā, 72. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar vienādā balsīm noraidīts. 82. sākām balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. E, tas pats mutiskais grozījums, otrais kompromiss. Vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu? Jā, ir iebildumi no manas puses. Tā to pašu iemeslu dēļ. Mutiskais grozījums tiek noraidīts, mēs pārējām pie kompromisa grozījuma numur divi. Sākam balsot. Don't? Nein. Also, liebe Kollegen. Dargie kolēģi. Arif kungs uzstājās, viņš sacīja, ka viņš ir pret šo mutisko grozījumu, un līdz ko izskan iebildums, mēs šo mutisko grozījumu balsošanu neliekam. Tāpēc es aicinu balsot par kompromisu grozījumu numur 2. Sākam balsot. <laughs> Nein, nicht immer. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsi. Karnero kungs. Es eh, balsoju pa, jo, jo par otro grozījumu, neņemot vērā to, ka mēs izmantojam vārdu, kas sastāv no INTA komitejas locekļiem un attīstības komitejas locekļiem, jo uh, Mēs eh, visi esam šo komiteju locekļi, tāpēc uz... nezinu, vai ir viss pareizākais ir izmantot šos terminus. Ja, ich glaube, das ist im Spanischen wahrscheinlich. Manuprāt, spāņu valodā nav vislabākais tulkojums, angļu valodā ir skaidrāk viss formulēts. Katrā ziņā tas tik noraidīts. Līdz ar to nav vērts pat pie tā kavēties. 22. grozījums. Sākam balsot. Abstimmung geschlossen. Das Beidzam balsot. Pieņemts. Damit entfällt die 83. Damit entfällt auch die 85. Tālāk 84. un 5. atkrīt, un mēs esam tagad nonākuši līdz pirmajam citējumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis grozījums numur viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais, septītais, astotais grozījumi ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 10. E grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais mutiskais grozījums. Iebildumi pret šo mutisko grozījumu. Neviens nebilst. Un tādējādi mēs liekam uz balsojumu trešo grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad mēs pārējām pie galīgā balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30, 25 par 3 pret pieņemts. Apsveicam referentu. zu Kollegen Arif sagen, er hat ja dafür gestimmt. Und damit kommen wir jetzt. Kad pārējām pie 17. punkta par, es atvainojos, 18. punkts par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas kopienu un Gānu. Un vispirms balsosim par mutiskā jautājuma projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to pārējām pie kompromisa. Uh, pirmā pielikuma sākam balsot. Ir uh, mutiskais grozījums, es atvainojos. Tā tad ir mutiskais grozījums pirmajam pielikumam. Jā, atļausiet. Tā tad uh, cenšoties panākt harmoniju un uh, saprašanos mūsu komitejas locekļu starpā iesniedzu mutisko grozījumu kompromisu tekstam. Un tādēļ, ja Uh, mēs atbalstām šo mutisko grozījumu. Tad Eiropas tautas partijas grupai būtu jābalso. Ja šis mutiskais grozījums netiks atbalstīts, tad uh, tautas partijas grupa balsos pret šo kompromisu. Ja vēlaties, es varu nolasīt ka, uh, mutiskā grozījuma tekstu, ja ne, tad ne, jo tas ir šeit pievienot dokumentu mapēs. Mm. Jā, ir skaidrs. Man bija nepareizais balsošanas saraksts, tas nebija atbilstoši koriģēts. Tādēļ es mm, neliku uz balsošanu mutisko grozījumu. Tagad sākam balsot par šo mutisko grozījumu. Beidzam balsot Pieņemts. Tagad pārējām pie gala balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to Pārējām pie rezolūcijas projekta. Tagad ir uh, bez 25 minūtēm 5 un mū, mēs vēl strādājam šodien līdz 18.30. Vai mums ir jāturpina balsošana arī rīt? Nu, to mēs redzēsim, vai mums rīt notiks sēde vai nē. Tagad balsojam blokā par, par šo projektu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pārējām pie otrā grozījuma. Please repeat it. Also, dann habe ich die Bitte, dass Sie das ins... Nē, man tomēr jāpārbauda. Man lūd. Protams, var arī iesniegt uh, grozījumus plenāru sēdē balsojumam, bet mēs nevaram atkārtot balsojumu. Tagad balsojam par otro grozījumu. Apstimung. Sākam balsot. Es, eh, tas ir otrais kompromisa grozījums. Beidzam balstot. Noraidīts. Deviņdesmit otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, lūdzu. Es gribēju paskaidrību panākt. Mēs nebalsojām par jautājumu gala versiju. Mēs balsojām par to, jā? Jā, saka priekšsēdētājs. Labi. Tad turpinām un balsojam par 32. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Kas par? Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. sākam balsot. Jā, lūdzu. Sākotnējā versijā piektais paragrāfs pieprasa tautas partijas grupa dalītu balsojumu, bet es nezinu, kur īsti par kādām daļām šeit ir runa, vai šīs grupas pārstāvs varētu paskaidrot. Manā balsošanas sarakstā ir piektais punkts minēts un teikts, ka tautas partijas grupa uh, vēlas atsevišķu balsojumu, dalītu balsojumu par par, ā, par šo orģinālu tekstu. Tātad balsojam par piekto punktu. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. grozījums. Mm. Beidzām balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot. Noraidīts. Četrdesmit piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. grozījums, kas par, es atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Viens. Tagad mums jābalsā par 52. grozījumu. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums sākam balsot. Iešlosim. Apgel. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. grozījums sākam balstot. Beidzam balstot. Pieņemts. Piektais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzām balstot. Mēs beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot. Pieņemts. 75. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 83. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 85. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 86. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 88. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par trešo kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 96. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Noraidīts. 98. grozījums sākam balstot. Beidzam balstot. Noraidīts. 99. grozījums sākam balstot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtu pirmais grozījums. Sākam balsot. Simtu pirmais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. grozījums. Sākam balsot. 102. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 104. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. grozījums. Sākam balsot. Es gribu panākt konsekvenci šajā ziņojumā un gribu ierosināt tādu mutisku grozījumu, kas jau ir ierosināts šai sakarā. Varu to arī atkārtot. Priekšstādātājs, uh, nē, nav nepieciešams to atkārtot, vai kāds iebilst pret uh, iepriekš nolasīto mutisko grozījumu, to, ko Roberts nu pat nolasīja. Ja neviens neiebilst, tad balsosim par šo grozījumu ar mutisko grozījumu. Nē, es atvainojos, mums vispirms jāpievēršas 107. grozījumam. Tā, tad balsojam par 107. Beidzam balsot. Noraidīts tagad. Mēs pārējām pie kompromisa grozījuma. Nē? Pagaidiet, man jāapskatās, saka priekšsēdētājs. Tagad mēs balsosim par septīto kompromisu grozījumu. Mutiskā grozījuma formā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pārējām pie pirmā kompromisa grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pārējām pie apsvērumiem. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atk noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mums bija balsojums blokā, un tagad pārējām pie 18. grozījuma. Nē, es atvainojos pie 10. grozījuma. Pie 10. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. šķiet, ka man jau sapņos rādīsies šī balsošana šonakt, saka priekšsēdētājs. Uh, balsojam par. 17. 16. 16. norādīts, tagad balsojam par 17. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balstot. Noraidīts. 23. grozījums. Sākam balstot. Beidzam balstot. Noraidīts. 26. grozījums. Sākam balstot. Beidzam balstot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējām pie gala balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 4 pret seši atturās. Tas nozīmē, ka pieņēmts, un līdz ar to mēs sveicam Fjellneru kungu mūsu referentu. Tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir 19. punkts. Cienījamie kolēģi! mūsu darbs turpinās līdz pusseptiņiem, un mēs līdz tam arī balsosim. Pāri šim laikam es neiešu ne minūti, un viss, kas paliks pāri, paliks uz rītdien. Tagad 19. punkts. Robert, tas ir e, tavs ziņojums. Es domāju, ka tu vēlies sakārtot visas lietas, kas ar to ir saistītas. Tātad vispirms mēs skatāmies uz mutiskā jautājuma projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. Dann müssen wir jetzt, obwohl das bei mir schwarz aussieht, die feine. Die feine nu, viss te izskatās diezgan drūmi, bet mums ir jāturpina strādāt pie balsošanas. Un tā tad galīgais balsojums par rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem. Tad beidzam balsot. 15 pār 11 pret. Pieņemts. Konstitucija. Und zwar den Kompromissänderungsantrag Nummer 3. Abstimmung. Kompromiss grozījums numur 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. Balsojam. Geschlossen. Angenommen. Beidzam balsot pieņemt. 23. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Robert, lūdzu. Priekšsēdētāji, vai es varētu lūgt mutisko grozījumu un sadalīt balsojumu par 26. grozījumu pa daļām? Nu, es domāju, ka katram tiesības to prasīt. Visiem ir eksemplārs. Tātad Balsojums par daļām. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. Atkrīt 33. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. grozījums. Sākam balsot. Vai tad tas bija kas jauns? Priekšsēdētāji, man šķiet, ka jūs esat uh, informēts, ka pat ja mēs esam nobalsojuši par 31. grozījumu, ir tomēr jābalso arī par 32. jo tie ir savietojami. Also, bei mir in der Liste steht false if amendment 31 adopted. Aber Sekretariat sagt. Ja es paskatos, tad tur man ir rakstīts, kā atkrīt, jā, 3.1. ir pieņemts, bet sekretārs saka, ka ir labi, tā kā jūs teicāt. Nu, ir labi, ka tik modri kolēģi. Tātad balsosim par 32. Sākam balsot. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit piektais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsdesmit sestais. Mutiskais grozījums. Vai ir kādi iebildumi? Neredzu. Tātad balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Robert, lūdzu. Diemžēl Robertam mikrofons nav ieslēgts. Joprojām tulka nedzird. Cenšoties būt konsekventi, mums atkal šeit vajadzētu piemērot to mutisko grozījumu, kuras jau sākumā nolasīju, manuprāt, tas būtu attiecināms arī uz šo punktu, ja nav nevienam iebildumu. Vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nē. Tādā gadījumā balsosim par desmito grozījumu, ieskaitot komentāru. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. arī atkrīt 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Missänderungsantrag Nummer 5. Abstimmung eröffnet. Piektais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. Sākam balsot. Nē, Roberts vēlas ko teikt. Atkal nav mutis, nav mikrofona runātājiem. Bet priekšādātājs saprata, kas tika teikts, arī bez mikrofona. Tātad 48. grozījums, balsojam pa daļām, pirmā daļa. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. otrā daļa. Sākam balsot. Beendet. Tas ist abgelehnt. Noraidīts. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss grozījums 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums numur septiņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. divās daļās pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. Atkrīt. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss grozījums 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. 103. ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss grozījums 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septiņdesmit astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Man tagad ir jāpārbauda, saka priekšsēdētājs, kā ar nākošajiem. Tie ir pieņemti tātad 81. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 82. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mutiskais grozījums. Vai kādam ir iebildumi? Man ir iebildes pret šo grozījumu, jo, jo to jau ap, aptver citi grozījumi. Äh, nu, es tikai vēlējos zināt, vai jums ir iebildumi, jā vai nē? Tādā gadījumā tas atkrīt, un mēs nonākam pie apsvērumiem. Pirmais sākam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Kompromis grozījums viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Sākam balsot. Padaļām. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tālāk kompromisa grozījums divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Un tagad mēs nonākam pie galīgā balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 10 pret 1 atturējies pieņemts. Apsveicu Robertu. Un nākamais. 20. Un mēs esam nonākuši pie darba kārtības 20. punkta. Un par mutisko jautājumu, manuprāt, man ir aktualizēts saraksts. Mēs uz balsošanu liekam blokā. Eh, mutiskos jautājumus, ko ir iesniegus grupa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums divās daļās. Pirmā daļā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un mēs pārējām pie galīga balsojuma. Sākam balsot. E, beidzam balsot. Pieņemts. Jau varam apsveikt. Eh, mani pašu. Un rezolūcijas priekšlikumi eh, blokā, ko ir iesniegušas eh, visas grupas, sākam balsot. Beidzot balsot. Noraidīts. 16. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. trīs daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņpadsmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienu balsu pārsvaru 21. divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. E, pirmais matiskais grozījums. Iebildumi. Nav iebildumu. Liekam uz balsošanu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Eh, eh, divās daļās, pirmā daļa.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 Mutisks grozījums numur 3 vai kāds iebilst? Neviens neiebilst. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts. Nu, 34. Div, eh, divās daļās, pirmā daļa. Es beidzam balsot pieņemts, otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. E, Laimīgā kārtā Kristofers nedzirdēja, ko es saku. Sākam balsot 35. Beidzam balsot. Pieņemts 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 37. Sākam balsot. 30. 7. beidzam balsot, noraidīts. 38. Sākam balsot. Man jau sāp pirksti. Beidzam balsot, noraidīts. 38. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 54. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. sākam balsot. Atvainojiet, 55. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 58. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. atkrīt. Un mēs nonākam. Un mēs uh, balsojam par oriģinālu tekstu. Das entfällt und wir kommen zum Änderungsantrag 63. Un kā 63. grozījumā sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 71. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. sākam balsot. 74. ir nu, noraidīts, 75. beidzam balsot. Pieņemts. 76. atkrīt, 77. atkrīt, mēs pārējām pie 78. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. atkrīt. Otrais grozījums, iebildumi. Tādā gadījumā balsojam par otro grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un pirmais kompromiss grozījums blokā. Sākam balsot. Roberts jautājums bija adresēts tev. Mutiskais grozījums šim gadījumam Gut, dann stimmen wir, wenn keiner was gegen dieses Amendment hat. Piedāvāju to pašu visos eh, līgumus. Labi, mēs tādā gadījumā eh, grozītā veidā balsojam par kompromisu grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ich sehe schon, Sie haben dem zugestimmt, damit es schneller geht, damit mir einiges entfällt. Ja, ja, so, vor uns, if amendment. Look. Mm -hmm. Mēs pārējām pie 102. grozījuma, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir apgelēnt. Änderungsantrag 105. Noraidīts un mēs. Müssen wir die 6, nee, nee, 105. Abstimmung ist eröffnet. Pāriem pie 105. Sākam balsot.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 pieņemts. 107. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. E, apsvērums e, numur viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, tik tiešām bija taisnība. Ceturtais, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais sākam balsot. Beidzam balsot. E, pieņemts. Devītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Nu, 11. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, Un mēs pārējām pie galīgā balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 eh, par 19 pret Mēs esam beiguši skatīt šo 20. darba kārtības punktu un mēs pāriem pie 21. darba kārtības punktā. Un e, mūs e, aicina e, tagad organizēt nelielu pauzi, ir tīri dabiskas nepieciešamības, trīs minūtes pauzi, pēc tam turpinām.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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Godātie kolēģi, eh, mums ir zināmā ļoti labas izredzes pabeigt balsošanu šodien. Tādēļ aicinu jūs pēc iespējas ātrāk ieņemt savas vietas. So, wir fahren jetzt fort Bitte nehmen Sie Platz. Labi. Turpināsim darbu, lūdzu ātri ieņemiet savas vietas, un tagad mēs pārējām pie kolēģa Kaspārī ziņojuma. Un sāksim atkal ar mutiskajiem jautājumiem. Vai jums nešķiet, ka mēs ātrāk varētu virzīties uz priekšu, saka kāds deputāts no zāles, ja mēs balsot paceļot rokas? Daži deputāti atbalsta šādu ierosinājumu. Mēs varētu pamēģināt, vai tiešām ies ātrāk ceļot rokas, nevis balstojot elektroniski. Nu, pamēģināsim, saka priekšsēdētājs. Tagad mēs par, balsojam blokā par pirmo un ceturto kas par pret no, noraidīts. Ja vēlaties, lai pārbaudām elektroniski, tad ziņojiet. Uh, atkrīt nākošais. Trešais grozījums divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas. Noraidīt otrā daļa. Kas par? pret atturas noraidīta. Piektais grozījums, kas par pret pieņemts. Sestais, kas par pret atturas pieņemts. Septītais, kas par pret atturas noraidīts. Tagad galīgais balsojums. Lūdzu, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār, 1 pret, 1 atturās. Līdz ar to pieņemts, un tagad pārējām pie grozījumiem rezolūcijas projektam. Balsojam blokā par grozījumiem, kas par B, pret atturas noraidīti šie grozījumi. 23. grozījums, kas par pret atturas pieņemts, 24. kas par pret pret atturas pieņemts. 26. un 27. kopā, kas par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas noraidīts. Trešais mutiskais grozījums, vai kādam ir iebildumi? Nē. Labi, labi, saka priekšsēdētājs. Tad trešais mutiskais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 29. kas par pret atturas noraidīts. 30. kas par pret pieņemts. 31. kas par pret atturas pieņemts. 33. kas pār pret atturas pieņemts. 34. Krīt 35. divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta noraidīta. 36. ar mutisko grozījumu vai ir kādi iebildumi pret to? Nē, tad balsojam, kas par pret atturas noraidīts. 38. kas par pret atturas noraidīts. 40. kas par pret pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 40. grozījumu. Abstimmung ist geschlossen. Beidzām balsot. 10 pār 15 pret. Skaidri redzams, ka noraidīts. 61. kas par pret atturas pieņemts. 42. kas par pret atturas pieņemts. 43. un 44. kas par pret atturas noraidīti. 46. kas par pret atturas noraidīts. 47. divās daļās. Pirmā daļa kas par pret pret atturas noraidīta, otrā daļa par pret atturas noraidīta, 48, kas par pret atturas noraidīta, noraidīts, 82. grozījums divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret noraidīta. 49 pārpret atturas pieņemts, 50 un 51, kas pārpret atturas pieņemti, 52, kas pārpret atturas noraidīts, 53 pārpret atturas noraidīts. 54. grozījums divās daļās, kas par pirmo daļu pārpret atturas pieņemta, otrā par pret atturas noraidīta. Pirmais mutiskais grozījums, vai ir kādi iebildumi? Nē, tad par pret atturas pieņemts. Nākošie divi atkrīt, tagad 59. kas par pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums numur 2 vai kādi iebildumi? Nē, tad balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Sešdesmit otrais, kas par, pret, atturas, pieņemts. Lūdzu, celiet rokas augst, augstāk. 63 pār pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par pirmo kompromisa grozījumu. Roberts, es pieņēmu, ka jums atkal ir tas pats mutiskais grozījums kā iepriekš ļoti labi. Uh, Tagad balsojam par šo grozījumu, par pret atturas pieņemts. Tā, tagad vairāk grozījumi atkrīt. Pārējām pie 69. kas pār pret atturas noraidīts 71. kas par pret Kas pār vēlreiz pret? Atturas pieņemts. Septiņdesmit pirmais balsojam vēlreiz elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 11 pār, 15 pret. Man bija taisnība, tas ir noraidīts. 72, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nākošais grozījums ir 77, kas par, pret, atturas, pieņemts. 78, kas par, pret, atturas, pieņemts. Trešais eh, kompromisu grozījums. 78. jūs lūdzat pārbaudīt, labi, balsojam elektroniski par 78. grozījumu. Beidzam balsot. 16 pār 10 pret. Trešais kompromisa grozījums. Par pret atturas pieņemts. Astoņdesmit otrais, kas par pret atturas noraidīts. Pied, 85. kas par pret atturas pieņemts. 87. kas par pret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 Beidzam balsot. 12 pār 14 pret. Noraidīts ar nelielu pārsvaru. 93. kas par pret. Atturas. Arī noraidīts. 94. kas par pret. Atturas. Noraidīts. 95. par pret atturas noraidīts. 96. par pret atturas noraidīts. 97. par pret atturas. Gribētu pārbaudīt elektroniski. Balstojam par 97. sākam. Beidzam balsot. 11 pār 15 pret noraidīts. 98. kas pār pret atturas noraidīts. 99. pār pret atturas noraidīts. 100. kas pār pret atturas noraidīts. 101. pār pret atturas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 pret atturas pie noraidīts. 111. par pret atturas noraidīts. 113. tas ir mutisks grozījums, vai ir kādi iebildumi, ja nē, tad kas par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērumi. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas noraidīts, ceturtais par pret atturas noraidīts, otrais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts, astotais par pret atturas noraidīts, desmitais par pret atturas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 Nu, atturas noraidīts. Pirmais par pret atturas pieņemts. Līdz ar to tagad pārējām pie gala balsojuma. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār, 2 pret un 7 atturas. Līdz ar to pieņemts un sveicam referentu Kaspārīkungu. Nu, kurš gan to būtu gaidījis? Es tiešām nedomāju, ka mēs tiksim pat tik tālu. Bet, nu, mēs esam labi pastrādājuši, un tāpēc tagad pāriem pie 22. darba kārtības punkta, un tas ir mutiskā jautājuma projekts Un jāsāk mums atkal ar mutisko grozījumu, vai kādam ir iebildumi, nav. Tad balsosim divās daļās, kas par pirmo daļu. Pret āturas pieņemts. Otrā daļa par pret āturas. Pārbaudīsim šo otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 11 par 15 pret noraidīts. Tālāk, mutiskais grozījums 2. Vai kādam ir iebildumi? Nē, tad kas par pret atturas. Tas ir pieņemts. Un tālāk balsojam par. E, tātad galīgais balsojums būs. Kas par? Elektroniski lūdzu. Sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot 25 pār 1 pret. Tālāk mēs nonākam pie. pie rezolūcijas priekšlikuma un sākam ar balsojumu blokā, kas par pret noraidīts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts 15. par pret atturas pieņemts, no, norēdīts 16. par pret pieņemts. Kompromiss grozījums 2, kas par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas noraidīts. 20. par pret atturas pieņemts Lūdzu, celiet rokas. Tātad kas par 20. pret āturas pieņemts. Nu, es jau neredzu, ja jūs neceļat rokas. Tagad mēs nonākam pie kompromisa grozījuma 3, kas par pret āturas pieņemts. 22 par pret āturas noraidīts. 23 par pret āturas pieņemts. 24 par pret pret āturas noraidīts. Mūtiskais grodījums viens, kas par. Lūdzu nomierinieties, mēs paspēsim. Tad, kas par pret atturas pieņemts. 25. kas par pret atturas pieņemts. Cienījamie kolēģi! Lūdzu, esiet līdzjūtīgi pret mani. 26. kas par? Pret atturas. Jāpārbauda laikam elektroniski. Tātad vēlreiz 26. sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par 11 pret pieņemts. 27. kas par? Pret atturas pieņemts. 29. par? Pret atturas pieņemts noraidīts 30 par, pret, atturas, pieņemts 31 divās eh, daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums 2. Tā tad Vēlreiz otrā, otrais grozījums, mutiskais grozījums, 3, 2 pār, pret atturs pieņemts. 3, 3 pār. Tātad, kas pār? Pret atturs pieņemts. Kur tad mēs tagad palikām? Varbūt es tā drusku par ātru skrienu. 34. mēs tagad balsosim. Tā tad par 3. trešo mēs taču jau nobalsojām, es to savā sarakstā izsvītroju. Bet, ja es varbūt par ātru skrienu uz priekšu, tad vēlreiz 33. 33. pār pret atturas. Tā ir 34. pār pret atturas pieņemts. Balsts no zāles, priekšsēdētājs vienmēr, priekšsēdētājiem vienmēr taisnība. Uh,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 pret atturas šo pārbaudīsim 41. Sākam balsot, beidzam balsot, 14 par 11 pret. Tagad var redzēt, ka tas ir pieņemts 42 par pret atturas, pieņemts 43 par pret atturas Noraidīts 44. pār. Pret. Āturas. Pieņemts. 46. pār. Pret. Āturas. Noraidīts 47. pār. Pret. Āturas. Pieņemts. Tālāk 49. par pret āturs Pieņemts. Mutiskais grozījums viens vai kādam ir iebildumi pret to? Un tālāk mums jābalso par 52. Kas par pret atturs noraidīts. 53. par pret at, pārbaudīsim par 53. sākam balsot. Beidzam balsot. 2 par 16 pret noraidīts 54. divās daļās. Pirmā daļa par pret āturs noraidīts, otrā daļa par pret āturs pieņemts. 55. par pret āturs noraidīts, 56. par pret pret, atturs noraidīts. 57. par, pret, atturs pārbaudīsim. Tātad 57. sākam balsot, beidzam balsot. 11 pār 14 pret. Noraidīts 58 par. Pret atturas noraidīts. Kompromis grozījums 4 par pret atturas pieņemts 60. par pret atturas pie, noraidīts 61. par pret atturas noraidīts 62. par pret atturas noraidīts Šķiet, ka noraidīts. Jā, pārbaudīsim tomēr 62. Eh, Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk mēs nonākam pie 64. kas par pret atturas pieņemts 68. 28. nav jābalso un 15. kompromis grozījums. Vai ir kādam iebildumi pret to, kas par pret atturas noraidīts? 69. kas par pret atturas izskatās, ka noraidīts. 70. par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 6 ar mutisko eh, grozījumu, kādus mēs pieņēmām šodien visu laiku šim te punktam. Tā tad sastais grozījums ar šo mutisko grozījumu kopā, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk, 71. kas par pret atturas pieņemts. Tālāk vesela virkne atkrīt. Kompromis grozījums septiņi, kas par pret āturas pieņemts. Tālāk atkrīt 77. 79. kas par pret āturas noraidīts 81. pus par pret āturas pieņemts noraidīts. 83. par, pret, atturas, noraidīts. 84. par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk apsvērumu pirmais par, pret, noraidīts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums viens kas par pret atturas norā pieņemts. Sestais grozījums par lūdzu celiet rokas augstāk, kas par pret atturas pieņēmts lieliski. Un septītais divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts, astot Tad astotais divās daļās pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīts, man tā šķiet otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par, par pirmo daļu pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret pret atturas pieņemts 11. trijās daļās pirmā daļa par pret atturas noraidīts otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts trešā daļa par pret atturas noraizi, noraidīts 12. par pret pret atturas. Man izskatās, ka pieņemts. Un tagad mēs esam nonākuši pie galīgā balsojuma, un tas būs eh, personālais balsojums. Un balsosim, protams, elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 2 pret. Un līdz ar to mēs esam beiguši šo ļoti garo balsošanas procesu. Paldies tūkiem. Un es vēlu visiem e, jauku vakaru. Un rītdien sanāksmes nebūs, jo mēs visu.